Hello and uh, welcome to. Priecājos visus redzēt šeit seminārā. Sāksim tūlīt pat jau darbu. Pirmām kārtām gribu teikt, lūk, godātie Eiropas parlamenta deputāte, godātie Nacionālo parlamentu deputāte, viesi un kolēģi. Priecājos, ka varu jūs šeit sveikt šai seminārā, kur mēs runāsim par tīmumu un veselī, veselības aprūpi Jau dzirdējām, ka Eiropa šobrīd piedzīvo ļoti plašu bēgļu plūsmu iepliešanu no konflikta zonām masveidā. Viņi mūk no masveida slaktiņiem un no dažāda veida vardarbības. Riskam visvairāk pakļautie šādos konfliktos ir sievietes, kas ceļo vienas pašas, sievietes, kas ir ģimenes eh, galvas, sievietes stāvoklī, pusaugu meitenes un, ne, un e, nepilngadīgās meitenes bez, nepilngadīgie bez vecāku e, klātbūtnes un arī vecāku gadagājumu cilvēki. Jāsaka, šai ceļojumā, ko veic bēgļi, viņi piedzīvo daudz sarežģītu situāciju, visas šīs tranzīta e, valstis un tā tālāk. Un veselības aprūpa šādās gadījumos, protams, eh, ir kaut kas tāds, kam jāpievērš būtisku uzmanību, bet īpaši sieviešu vajadzību šādās situācijās ir jāatzīst. Pirmām kārtām vai vispirms uzklausīsim ekspertus uzveicinātos runātājus un pirmajai došu vārdu pēc kavēšanās mūsu pirmajai viesai tātad Virģīnijai Lanbakai. Viņa ir Eiropas dzimuma līdztiesības institūta vadītāja. Šī organizācija piedalījās šīs darba grupas semināru organizēšanā un devas būtisku ieguldījumu arī FEM komitejas darbā Eiropas parlamentā. Mēs ārkārtīgi priecājamies, ka varam jums dot vārdu un jūs tagad uh, varēsiet uzstāties trīs minūtes. Lūdzu. Liels paldies! godāt Eiropas parlamenta deputātu un Nacionālo parlamentu deputātu kolēģi. Tas, ko piedzīvojam šodien, ir bezprecedenta parādība. Milzīgs spiediens tiek izdarīts uz dalību valstīm, lai tās piedāvātu atbalstu arvien pieaugošajiem bēgļu un patvērumu meklētāju skaitam, kas čerso mūsu robežas uh, ar cerību uz gaišāku nākotni. Piedzīvojam situāciju, ko neviena institūcija vai iestāde nebija gatava risināt. Starptautiskās organizācijas un brīvprātīgie turpina stāstīt par to, ka trūkst pašu primitīvāko eh, aprīkojumu un uzņemšanas iekārtu ir vajadzīga steidzama palīdzība viņiem šai ziņā. Un šai kontekstā, protams, ir tikai un vienīgi loģiski, ka arvien vairāk sarežģīti mm, tiek eh, tiek arvien grūtāk tiek nodrošināt visu, kas vajadzīgs. Ceļš uz Eiropu ceļiem, protams, ir ļoti riskants un sarežģīts, un viņu veselības aprūpas vajadzībām būtu jāpievērš uzmanību steidzamā kārtā. Kāpēc īpaši jā, jādomā par sievietēm un meitenēm? Pirmām kārtām tāpēc, ka dzimuma dēļ sievietes patvērumu meklētājs un bēgus tiek pakļauts īpašiem eh, citādākiem veselības riskiem, nu, piemēram, vardarbībai, kas pamatojas uz dzimumu, un, piemēram, reproduktīvās veselības, veselības sarežģījumu, kam vajadzīgi pakalpojumi, ar kuros tiktu ņemt vē, ņemts vērā fakts, ka tās ir sievietes un meitenes. Nesenie uh, humano organizāciju ziņojumi liecina par to arī, ka ļoti daudz bēgļu vidū ir sievietes stāvoklī. Daudz no viņām ir cietušas uh, uh, gan psiholoģiski, gan fiziski, un pat ja tās visādi citādi ir veselīgas, tad tomēr tāpat laikā tās tiek pakļautas priekšlaicīgu dzemdību riskam un pat nāvis iespējai. Turklāt Mm, sievietes nereti nespēja nodrošināt barošanu no ar krūti, kā rezultātā bērns cieši no uzturu trūkuma. Patvērumu meklētāju vidū tiek konstatēta tas, ka ir, vajadz... konstatēts tas, ka ir vajadzīgas īpašas veselības aprūpas sistēmas uzņemšanas centros, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, arvien vairāk mm, īpatsvars arvien lielāku daļu bēgļu veido tieši sievietes un bērni. Tie ir riskam visvairāk pakļautie individi, tiem vajadzīga sociālā aizsardzība un aprūpe. It īpaši tas attiec uz sievietēm, kas ceļo vienas, sievietes, kas ir ģimenes galvas, eh, ar krūti barojošas sievietes, nepilngadīgie bez pavadības, bez pieaugušo pavad, pavadības vecāku gadagājumu cilvēku. Un eh, tāpēc par to ir jādomā. Turpmākie divi eksperti sīk stāstīs par veselības aprūpas situāciju attiecībā uz sievietēm bēglēm, mm, piemēram, ceļa laikā un tajā brīdī, kad tās ierodas Eiropā. Gribētu uzsvērt kaut vai tikai divus aspektus, kas, manuprāt, pelnīšu īpašu uzmanību. Pirmām kārtām sievietes un meitenes sastops ar īpašu risku tikt pakļautām vardarbībai pastāv arī informācija, ka, ka sievietes un meitenes, īpaši, ja ceļo viens pašas, var kļūt par upuru vardarbību, to starp seksuālai vardarbībai no kontrabandistu un kriminālu grupējumu puses. Jo izmitināšana notiek plašās telpās, bez nodalīšanas, tas pa, bez atsevišķām guļam telpām, dušu telpām un tam līdzīgi. Uh, Un eh, šīm sievietēm meitēm ir vajadzīgs šāds atsevišķas telpas un vajadzīgs, piemēram, nodalītas tāpas, lai pabarotu bērnus ar krūti, kur viņas varētu tad īstenot savus higieniskas uh, eh, vajadzības un tam līdzīgi. Arvien vairāk, uh, ir vajadzīgs arvien vairāk darbinieku, kas būtu sievietes un kas mm, nu, darbotos veselības sektorā, tā lai varētu piedāvāt steidzamības veselības aprūpas pakalpojums un sociāla atbalsta pakalpojums sievietēm uh, šajos centros. Ir vajadzīgi arī piekļuva veselības aprūpas pakalpojumiem. Bēgli, bēglis parasti nevar nevar piekļūt vispamat pakalpojumiem tajā brīdī, kad ir ceļā, e, vai pat arī šajos tranzītu uzņemšanas centros. Trūkst tāpat arī informācijas par to, trūkst sieviešu tulku, tā rezultātā sievietes neuzdrošinās prasīt e, palīdzību, kā rezultātā kļūst vēl vājāk, tās kļūst vēl mm, pa, tiek pakļauts vēl lielākam riskam, ka tiks ļaunprātīgi izmantotas. Ir vajadzīgs nodrošināt informāciju darbiniekus, Eh, šais jomās tā, lai tas būtu pieejams eh, sievietēm, begliem un patvaram meklētēm atsevišķas telpas, medicīnas aprūpēji un pārbaudēm. Tas ir vajadzīgs, lai sievietes justos droši un lai tās varētu būt atbalsts no šāda veida atbalsta pakalpojumiem. Lūk, daži piemēri tam, kas ir akūtākās vajadzības veselības aprūpas jomā ilgtermiņa veselības aprūpa arī dzen būs vajadzīga tajā brīdī, kad bēglis ierodas un apmetas šais valstīs. Tas, protams, radīs tālākus logumus veselības aprūpas sistēmai, jo viņu, viņu vajadzības būs specifiskas. Sievietes migrantes piedzīvo lielākas barjeras tajā brīdī, kad vēlas saņemt ilgtermiņu veselības aprūpu. Tas saistīts ar virknī problēmām, lingvistiskām, struktūrālām un tā tālāk, kā rezultātā tās nevērš pēc palīdzības pietiekami ātri. Nu, piemēram, atsevišķu kultūru mm, kontekstā sievietes, piemēram, neuzskata, ka ir pieņemama zināms, ka viņu ārstēs ārsts vīrietis. Nu, vai tas nozīmē, ka šīs sievietes tad nevar saņemt veselības aprūpi? Veselības aprūpas pakalpojumu trūkums pie eh, uzņemšanas centriem. Fakts, ka nav pie kā atstāda bērnus, kamēr eh, viņas dodas pie ārsta, neve, transporta pakalpojumu trūkums noved pie situācijas tālākas sāsināšanās. Visbeidzot, ļoti svarīgi pieminēt, ka atsevišķas bēgus un patvērumu meklētājs, kas ierodas Eiropā tāda vai citāda iemesla dēļ, var kļūt par nelegālām, par nelegālām e, iedzīvotājiem, par bēgliem šeit Eiropā, kas, protams, vēl vairāk ierobežos viņu piekļuvu veselības pakalpojumiem. Izaicinājumi ir milzīgi, problēmas liels, un es vienkārši ceru, ka ar šī semināra palīdzību varēsim nonākt pie atsevišķiem zināmiem, vienkāršiem praktiskiem risinājumiem, kas var palīdzēt mums uzlabot situāciju veselības aprūpas lomā sievietēm bēglēm. Paldies, saka priekšsēdētāji! Paldies, tālāk došu vārdu mūsu otrai viesai. Profesora Hāma Brādvī, viņa socioloģijas departamenta profesora Upsalas departamentā Zviedrijā, un viņa pēta saiknes starp veselību, rasi, etnisko izcelsmi, socioloģijas jomā, sociālā zīme, zinātne tātad, un eh, arī tiešsaistes izpēti ir viņas darbības joma. Lūdzu, jums tagad vārds, bet nu ne vairāk kā desmit minūtes lūdzu. Paldies! Saka Bradbija kundze, paldies, ka ļaujat man iz, uzvesat uzaicināšu man izteikties. Es runāšu par um, pētniecības darbu, ko īstenojām Pasaules veselības organizācijas uh, uzdevumā Eiropas reģionā. Un mēs meklējām mēģinājumu konstatēt, kāda veida politikas darbība varētu uzlabot piekļuvi veselības aprūpas pasākumiem, bēgļiem un patvērumu metvēkājiem. Pretēji um, tam, ka gan morāli, gan juridiski atbalsts ir jāsniedz sievietēm bēgļiem, um, mūsu pētījums liecina, ka šāds atbalsts tomēr tiek ļoti, sniegts ļoti fragmentāri. Un viena no problēmām ir tāda, ka nav konsekvences definīcijā. Uh, par, par to, kas, piemēram, ir kaut vai migrants. Tas, protams, daļai ir tāpēc, ka tas ir politisks process, kam šobrīd ejam cauri, respektīvi, vai, kāds, vai kāda persona tiek atzīta par bēgli vai nē, jeb tas varbūt tad ir nelegāls bēglis, jeb patvērumu meklētājs, un līdz ar to šis status ir ļoti svārstīgs, tas mainās eh, eh, šai personai šķērsojot robežas un tā tālāk. Un tāpēc, neskatoties uz šo um, fragmentēto pier, um, faktu konstatāciju, mēs tomēr uh, skaidri redzējām, ka pastāv būtiski, būtiski trūkumi, piemēram, maternitātes vecības um, pakalpojumu sniegšanā. Tāpat arī ļoti liels problēmas ar uh, ar garīga, ar, ar mentālu raksturu problēmām, ar stresu. Sievietes netiek pie, šādi, ka, ko, ko, ļoti bieži tieši ar šādām problēmām sastopas sievietes. Un, protams, mēs varam tikai vēl pat iedomāties, cik daudz un dažāda veida e, trūkumu veselības aprūpē ir attiecībā uz tādām problēmām, ko nemaz nav iespējams izmērīt, e, konstatēt šādu pētījumu rezultātā. Vēl viena joma, par ko runājam pētījumā un daram to regulāri, ir problēmas ar komunikāciju un valodu. Par to jau tika minēts. Un tas, protams, tālāk eh, liedz piekļuvu veselības aprūpas pakalpojumiem, bet tas nav tikai lingvistiski rakstura jautājums, tas ir arī jautājums par to, kādas cerības tiek liktas uz šiem, kas tiek gaidīts no šiem pakalpojumiem, kāda ir pieredze, uzticēšanās trūkums, piemēram, tātad tas nav tikai un vienīgi valodas jautājums. Uh, un informācijas sniegšana. Pētījums liecina, ka ļoti ierobežot, ierobežotā veidā tiek e, saņemta, saņemta informācija no bēgļiem pašiem pārsvarā. E, pētījumā balstījāmies uz profesionāļu uzskatiem, jo tajā brīdī, kad bēgļu sievietes izsakās pašas, Nu, tad tajos gadījumos viņu definīcija par to, kas ir veselība, ir tāda ļoti holistiska. Viņi ne, viņas nevēlas, teiksim, konkrēti antibiotikas vai kaut ko ne, viņas vēlas visu šo kopējo ietveru, kurā varētu dzīvot veselīgi, un tās ir tās prioritātes, kam mēs pievēršamies. Viens, viena lieta, ko skaidrojam konstatēt pētījuma rezultātā ir tas, ka tieši juridiskais ietvers, kas regulē migrāciju, un, kas, nu, un tieši tas ir tas, kas rada problēmas. Nu, piemēram, šī aizturēšanas, izmantošana un patvērumu procesa gaita rada tālākas veselības problēmas. Birokrātiskie šķēršļi, izmaksas, cita veida barjeras, ir īpaši attiecībā uz sociālās apdrošināšanas sistēmām, kas nosaka piekļuvi veselības aprūpē, rada tālākas problēmas pastāv tāds pieņēmums, ka it kā ka traumas, kas gūtas pirms ierašanās Eiropā, ir visu problēmu avots. Nu tā, protams, arī ir šīs traumas, protams, eh, rada tālākas Eh, bet, bet, eh, sekas, bet šīs, šīm sekām papildus nāk tas, kas notiek pēc tam, kad viņas ierod šeit. Kā jau tika teikt, sievietes ir pakļautas īpaši lielā mērā tieši šādām problēmām, un pētījums liecina, ka veselības aprūpe pati par sevi salīdzinoši ir pēc prioritātes ļoti zemu. Eh, pārsvarā cilvēki runā par ģimenes atkal apvienošanos drošību, dar, par darbu tiek runāts aizsardzība pret diskrimināciju, darbs, kas nerada tālāku tā kā kaunu traiku, bet, visu, protams, visu šo problēmu atrisināšanu palīdzētu risināt arī veselības jautājumu. Bet ir skaidrs, ka šāda veida darbu var panākt tikai daudzām aģentūrām strādājot kopā. Ir vajadzīgs tāds viens pietur aģentūras, kur veselības aprūpas speciālisti tad kopīgiem spēkiem var mēģināt izprast sieviešu bēgļu vajadzības un nevis strādāt katrs atsevišķi. Atsevišķos gadījumos par pavisam vienkārši to risinām, nu, piemēram, ilgāku tikšanās laiku, lai varētu notikt šī tulko, tulkošana konsultācijas, kas tiktu vienlaicīgi piedāvāts ar tulku palīdzību un eh, tādā, nu, pieņemš, tādā pieņemošā, labelīgā klimatā. Par steidzamām vajadzībām eh, runājot, man gan to nevajadzētu, bet to, par to gribu runāt, es gribētu teikt, ka šī saraksts pašā augšgalā ir juridisko šķēršļu no, no, um, nojaukšana piemēram, sievietēm stāvoklī un bērniem, neskatoties uz viņu statusu. Tālāk piekļuva tulkojumam, dokumentācija, tā lai nav tā, ka e, viņām katru reizi jāstāsta atkal un atkal no jauna par savu situāciju, jo tas, protams, ir psiholoģiski rada papildus traumu. E, un tam jānotiek neatkarīgi no viņu mobilitātes. Un, protams, aizsardzība riskam vairāk pakļautajām grupām tādā veidā, kas ļaut izvarīties no, no stigmas, radītu pretoties spēju. Jo viena lieta, ko mēs sakām, šīs sievietes, protams, ir spēja pretoties dažāda veida riskiem, bet veselības aprūpe ir tā, kur viņam vajadzīgs atbalsts. Un ilgtermiņā nepieciešams pielāgot veselības aprūpes modeļus tā, lai ņemtu vērā, ka šī mobilitāte pārvietošanās ir norma. Mēs, kad runājam par migrācijas krīzi, mēs it kā uzskatām, ka tā kaut kad noslēgsies, un e, mēs, protams, tiešām ceram, ka daļa veida, zināmā mērā, tā arī būs kāds. Karš beigsies, nebūs tik daudz šo bēgļu, bet tāpat laikā mēs zinām, ka migrācija būs aktuāla parādība vēl ļoti, ļoti ilgu laiku. Liels paldies priekšādātājs kundze par to, ka devāt man vārdu. Bradbī kundze, paldies par šiem vārdiem. Tālāk došu vārdu mūsu trešajai, trešajai ekspertī, Klārai Montaldo. Viņa pārstāv NVO, ārsti bez robežām, un šī organizācija ļoti aktīvi darbojas Eh, bēgļu migrantu jautājumu, un es domāju, ka viņi sniegs mums tad tādu kopsavilkumu par paveikto eh, un par šīs organizācijas darbu uz vietas. Man tādā kundze jums 5 minūtes lūdzu. Un liels paldies, mēs bija sagatavojusi slaidus, bet šķiet, ka laikam tīri tehniskiem zaitos nebija iespējams parādīt. Bet nu labi, es tad sākšu varbūt uzstāšanos, varbūt laika gaitā šo slaidu būs iespējams arī parādīt. Iesākumā gribu teikt, lūko, eh, eh, man liekas ļoti savādi, ka es tiek saukt par eksperti, jo es drīzāk esmu tāda kā lieciniece, nevis eksperte. Esmu darbojos uz vietas nereti, strādāju Itālijā, Grieķijā, Serbijā, pavisam nesen lielākoties tomēr laiku pavadīju Grieķijā un, protams, katru dienu sastopamies ar šīm situācijām. Es, cen, es gribu būt viņu balss šo bēgļu sieviešu, sieviešu bēgļu balsu. Nu, ļaujiet man jums tad sniegt tad nelielu kop, kopskatu par to, ko mēs darām. Nu, nākamais slaids. Tad, nu, jūs redzat, 2015. gadā Grieķijā un Serbijā sniedzām apmēram 100 tūkstošu konsultāciju. Un te nu jūs redzat arī apmēram to grupējumu, to sadalījumu, kāda veida pacientus mēs pieņēmam, kam sniedzam konsultācijas. Tātad lūk pie šī Balkānu migrācijas ceļu un Sicīlija. Redzat, 20% konsultāciju paredzēt bija, bija tieši sievietēm, 8-9% no tām bija stā, sievietes stāvoklī. Vēl kas svarīgi par nepavadītajiem nepilngadīgajiem konsultāciju procentos 3% šo cilvēku bija sievietes. Tie ir dati, kas nebija pieejami iepriekš. Tātad tā ir tāda jauna informācija, ko ieguvām par 2015. gadu, un tas ir tā visai, eh, nu, skumja, jo mēs ja mēs runājam par tiešām par tādiem uh, nepilngadījumiem, kad runājam par nepilngadījumiem, mēs runājam tiešām par nevis tādiem 17, 18 gadniekiem, bet par uh, mazākiem, par bērniem, par meitenēm. Un tad, nu, jūs redzat, kāda ir šī ēna, tas, protams, neatspoguļo visu bēgļu apjomu. Uh, Nākamo slaidu lūdzu. Nu, lūk. Ko tad cenšamies sniegt šiem cilvēkiem? Tātad med medicīnas aprūpe, mēs esam medicīnas organizācija, primārā veselības aprūpe un atbalsts un vajadzības gadījumā nosūtam uh, cilvēkus uz slim, slimnīcu. Bet, protams, ka veselības aprūpe šai situācijā nenozīmē tikai to, ka mēs iedodam vienu vai otru tabletīti. Nē, tas ir daudz sarežģītāk. Tas ir citādi, kā jau kolēģi teica. Mums ir vajadzīgs atbalsts arī no kultūras vidutājiem. Um, jo arī tas pats par sevi jau piedāvā zināmu terapiju, jo šī cilvēks tad jūtas, ka viņš ir pieņems, ka viņš var runāt savā valodā, var izskaidrot sevi, un tas nav tikai tulkojums, kas tiek nodrošināts, nē, tas ir tāds papildus visaptverošas pieejas elements. Un nepieciešamies gadījumā nosūtam šos cilvēkus uz slimnīcu, par to runāšu mazliet sīkāk vēlāk, lielākā daļa tomēr atsakās no ievietošanas slimnīcā, uh, Un tas saistīts, protams, ar to, ko norādīja kolēģi, ka šo cilvēku juridiskā situācija fakti un status ir galvenais šķēršļis tam, ka viņi, kāpēc viņi vispār nevēršas pie veselības aprūpas organizācijām. Mēs, protams, arī labi zinām, ka šie cilvēki ir piedzīvojuši traumas un domām, ka tāpēc mums kā darba grupā ir svarīgi piedāvāt ne tikai medicīnas speciāls tātad ārstus, bet gan arī psiholoģisku raksturu atbalstu sniegt no psihoterapeitus, nodrošināt un tam līdzīgi. Jo mēs jau tāpat laikā tas ir sarežģīti, jo satiekam šo cilvēku uz īsu brīdi tikai vienu reizi, un mēs cenšamies radīt kaut kāda veida metodu, kas ļautu, piemēram, kā eh, Pasaules veselības organizācijai, kā tādai primārai pārstāvēt kaut ko darīt lietas lab labā nu, zināmā mērā tā, protams, nav psiholoģiska rakstura palīdzība, bet gan tāds darbība kopums, kas ļautu eh, pašreizējās mirklī sakāpināto stresu novērst. Mēs, protams, nevaram atrisināt visas šīs psiholoģiskās problēmas, jo viņi piedzīvojuši daudz un dažādas traumas, tas ir ilgtermiņa process, un eh, tas, protams, tālāk būs jautājums, kas aktualizēsies eh, mērķi valstīs, bet vismaz šajā brīdī cenšamies sniegt kaut kāda veida atvieglojumu, kaut kādu mierinājumu šiem cilvēkiem. Tālāk Protams, ka šiem cilvēkiem nav tikai medicīniska rakstura vajadzības, un īpaši tajos gadījumos, kad svarīgi sniegt medicīnas atbalstu, viņi paši to neuzskata par prioritāti, tāpēc, ka viņu prioritāte ir kaut ko paēst, jums virs galvas, ir īpaši tagad ziemā siltums, nu, un, protams, šis juridiskais status. Šī iemesla dēļ mēs cenšamies pielāgoties kontekstam un kopā ar medicīnas aprūpes dienestu mēs piedāvājam arī patvērumu, ar ziemai nākot, protams, tas nozīmēja eh, da, ļoti daudz. Uh, uh, palīdzības, jo, nu, šodien Serbijā piedzīvojām nereti tātad hipotermiju, eh, apsalošas eh, termeņa daļas, cenšamies norušināt, tāpēc segas, eh, siltumu, pārtiku, reizēm transportu uz konkrētām pajumtas vietām. Uh, Mēs centāmies sniegt tādu visaptvarošu atbalstu, un šī iemesla dēļ mums vajadzīgs eh, tīkla veidā sadarboties ar citām iesaistītajām pusēm, jo mēs, protams, nevaram visu paši, un mums pat nav mandāts, lai mēs sniegtu visu šāda veida palīdzību. Tad, protams, arī glābšana, meklēšana un glābšana uz jūras, vidas jūrā, kā jūs zinat, tā, tas ir ļoti aktuāli, daudzi mm, ied bojā uz jūras. Un Turcija savukārt, lūk, ir šis, nu, jūras otrā pusē. Ceļš nav īpaši karš, bet e, cilvēkiem nākas doties e, jūrā, jo nav citas iespējas. Nu, pat ja ir, piemēram, zemes robeža ar Grieķiju vai kāda cita alternatīva, kas būtu legāla un droša, cilvēki tomēr dodas jūrā apmēram 2000 ikdienas e, dodas jūrā, lai nonāktu Grieķijā. Tas, protams, ir tikai piliens jūrā, ja skatāmies, kas notiek kopumā, un tāpēc mēs cenšamies par to runāt, jo uzskatām, ka tāda veida situācija um, cilvēku ir radīta krīze, tas ir kaut kas pilnīgi nepieņemams. Nu, lūk, te pievēršamies tagad tieši sievietēm, jo šī joma, protams, ir svarīga un sievietes ir īpaši riskam pakļauta grupa. Te nu jūs redzat. Uh, ka lielākoties sievietes, kas vērš pie mums, ir saistītas, piemēram, ar apceļa, apvadu, dažādu veidu slimībām, tālāk arī eh, dažāda veida eh, gastroenteroloģiskam slimībām, traumas, ādas slimības, tas, kas ir svarīgi, ir, ka puse no vardarbības upuriem savukārt ir, tik, nu, ir īsta, ir pa, bijušas dažādi institucionāli struktūra pastrādātas. Un eh, bēgļu vidū ir vairāk arī vecāku gadu gājumu cilvēku, tāpēc arī šeit mainās uh, uh, slimību rakurs un, piemēram, ir diabēta slimnieki, uh, Eh, sirds un asinsvēdu slimību eh, upuri. Nu, mēs varam sniegt tikai pagaidu atbalstu, cerot, ka pēc tam mērķvalstīs eh, būs atbilstīga veselība, pilnvērtīga veselības aprūpe. Mēs cenšamies tāpat arī izsniegt veselības certifikātu, kas ļaus varbūt tālāk labāk izvērtēt šo cilvēku veselības stāvokli. Mēs, protams, nezinām, vai tas ir palīdzība, jo mēs ļoti labi zinām, ka pat arī šajās mērķvalstīs valstīs nu, nav jau pēkšņi, netiek piedāvāta nekāda leiputrija, kur viņi viss būtu pieejams. Mēs nezinām, kāda veselības apkalp, aprūpas pakalpojuma būs šiem cilvēkiem pieejama. Tālāk konstatējam arī vienkārši sim, gadījums ar simptomiem. Uh, kas ir psiholoģiski pēc sava rakstura, tas ir, protams, tikai normāli, jo viņi ir piedzīvojuši traumas un ir pavisam normāli redzam sieviešu vidū, piemēram, dažāda veida stresa simptoms, depresiju, nespēja pielāgoties e, pašreizējai situācijai un pēc traumatiskā stresa sindroms. Tas ir tikai normāli. Sākotnēji mēs centāmies piedāvāt tikai tādu pavisam steidzamu īstermiņa eh, atbalstu, bet zinām, ka tas viss, protams, prasīs tālāku ārstēšanu, tālāku atbalstu. Sieviešu vidū apmēram 10% ir sievietes stāvoklī. Eh, dažas no viņām ir dzemdējušas bērnus eh, bēgļu ceļā. Uh, lielākoties ar bērniem viss ir kārtībā, bet, protams, ir ļoti daudz tieši šādu cilvēku. Un tas, kas patiešām raža, rada bažas, ka daudz sievietes pat eh, nu, šādā gadījumā neseņem, eh, eh, netiek pieņemtas. Nu, vienos naktī, piemēram, ļoti augstos apstākļos pie Serbijas robežas konstatējām, ka sieviete, kas bija septiņas mēnešu stāvoklī, Viņa bija pilnīgi dzeltena, viņai bija āda kā citronam, un mēs teicām, ka viņa ir jānosūta uz slimnīcu. Viņa atteicās no tā nakts vidū, viņa turpināja ceļu, viņa teica, man svarīgākais ir tikt uz priekšu, es nedrīkstu atpalikt no savas uh, paziņu grupas, es gribu ar viņiem kopā iet, jo pēc tam robežas tiks slēgtas, jo tajā brīdī vēl šīs robežas bija arī atvērtas. Nu, un, protams, ko es varēju darīt, es nu, tādā brīdī domāju, nu, ko tad darīt, kas ar viņu noticis, kāpēc viņai E, nu, viņi tikai viens gadījums, bet tas tāds piemērs ir šādu sieviešu daudz, daudz no viņām tiešām atsakās doties uz slimnīcu, pat tai brīdī, ja viņu veselības stāvoklis patiešām ir ļoti slikts. Nu, noslēgumā Mēs tiešām domājam, ka šiem cilvēkiem ir vajadzīga aizsardzība nevis pamatojoties uz viņu valsts piedarību, tā kā tas diemžēl notiek šobrīd, bet gan pamatojoties uz viņu individuālajām aizsardzības vajadzībām, jo ir ļoti daudz tādu eh, riskantu situāciju, kas bijuši cilvēki, kas jau bijuši pakļaut traumām pirms tam. Un, protams, ka ir tālāk situācijas sāsinoši faktori, šīs eh, migrācijas laikā, patvēruma trūkums, pašcieņas Eh, aizskārumi. Nu, noslēgumā varbūt vēl viens tāds piemērs. Arī tik, idomēnī tikos ar eh, satiku meiteni, septiņu gadu vecu meiteni no Irānas. Visā šā idomēnī hausā viņa tur visam pa vidu bija, viņas eh, redzēja viņas medicīnas certifikātu, viņai kardiopātija, uh, tātad sirds nespēja, un viņai vajadzēja transplantu, viņai šī dokumentācija bija, viņa apmeklē šo bērnu un pieprasīja aizsardzību tieši viņai visa veida šīm steidzamības organizācijām, kas darbojas vien, un, tik, man tika teikts nē, jo viņa lūk ir no Irānas. Un šai meitenei vispār nebija nekādas citas iespējas, kā vien nolikt, dot savu dzīvi e, šo kontrabandistu rūkās, cerot, ka viņa nonāks kādā valstī, kur viņas dzīvību varēs izglābt. Nu, man liekas, tas ir pilnīgi nepieņemam. Šiem cilvēkiem ir vajadzīga aizsardzība nevis tāpēc, ka viņiem ir uzlikta kaut kāda etiķeta, lūk, tie ir bēgļi, bet gan tāpēc, ka viņa situācija ir vienkārši briesmīga. Nu, lūk. Nu, tad pēdējais slaids noslēgumā lūk, ko mēs cenšamies panākt, tātad šādu drošu nokļūšanu. Un to mēs nedomājam tikai meklēšanu un glābšanu uz jūras, vairāk mm, kuģu jūrā, nē, bet pēc tam atbalstu juridiskā, drošā pārvietošanās iespējā. Jo neviens jau taču neriskēs ar dzīvību, ja viņiem būs kāda cita veida alternatīvas. Mēs nenogurstoši to turpināsim atkārtot, bet jāsaka, ka darām to jau tik ilgi, tik ilgi, ka tiešām nākas vilties atkal un atkal. Jo jāsaka, situācija mainās, bet mainās nevis uz labu, bet gluži otrādi, uz slikto pusi. Idomenī katru dienu tūkstošiem cilvēku ierodas 13 tūkstoši ir šobrīd tur bez pajumtes, lietu, bez palīdzības, briesmīgi. Paldies! Paldies! Un tagad eh, vadību nododu savai kolēģei. Paldies! Vēlos eh, pateikties eh, par savai kolēģei par vadīšanu un, protams, paldies arī ekspertēm. Tagad vārds ir jums. Ir jau kolēģi pieteikušies, kas vēlēsies izteikties. Pirmā ir Marta Mantārī no Ungārijas. Mēs atkal un atkal dosim jums iespēju izteikties, bet lūdzu runājiet ne vairāk kā divas minūtes, lai pēc iespējas vairāk cilvēkiem būtu iespēja izteikties. Matematāji tagad. Tisztelt elnök asszonyok, tisztelt résztvevők! Jā, paldies, priekšsēdētāji. Eiropai ir nepieciešams kezelésére. Ez a kérdéskör az újkori népvándorlás és annak társadalmi, szociális és egészségügyi következményei. Ir nepieciešams reaģēt uz jauno migrācijas krīzi, kas ir vēsturiski nepieredzētos apmēros. Ungārijā tika iesniegt vairāk kā 200 tūkstošu prasību pēc patvērumu, kas ir simtreiz vairāk nekā iepriekš. Uh, Pēc tam gan jāsaka, ka neviens ne, liela daļa nesagaida pieprasījumu apstrādi un pazūd no šīm eh, no iestāžu acīm. Iestādes ir centušās eh, nodrošināt eh, drošību un medicīnas aprūpe ir dažādas grupas, dažas ir īpaši pakļautas riskam, nepilngadīgas personas, sievietes grūtnieces un citi. Pastāv arī kultūras e, diktētas atšķirības un bieži vien sievietes nepieņem veselības aprūpes e, pakalpojums no e, mediķiem vīriešiem. Līdz ar to kļūst sarežģīti uh, ir eh, nodrošināt veselības aprūpu. Pagājuši gadu eh, sieviešu īpatsvars ar bēgļiem bija 20%. Tie migranti, kas ir eh, iesnieguši pieteikumus patvērumu saņemšanai, viņiem pienākās arī ambulatorie pakalpojumi, kamēr pārējiem tikai pirmā palīdzība lielāko daļu pakalpojumu nodrošina Ungārijas varas iestādes. Ja ir nepieciešama īpašā palīdzība, tas notiek tādā pat veidā kā Ungārijas eh, pilsoņiem. 200 tūkstoši eiro tika tērēt pagājušā gadā, lai finansētu šo palīdzību. Vidējais vecums bēgļiem ir 31 gads, 5% ir ar invaliditāti, 20% ir eh, smagākas slimības. Saskaņā ar eh, šiem datiem migrantu priekšsēdētāji pārtrauc runātāji, vai jūs varat lūdzu īsi akrunāt, lai arī citiem būtu iespēja izteikties? Jā, pa, eh, ir nepieciešama uh, tāda sistēma, kas eh, palīdzētu sniegt eh, bēgļiem informāciju, kādu pakalpojumu viņiem pienākās. Ir nepieciešams nodrošināt eh, to, ka tiek sniegt atbilstoši palīdzība sievietēm, nu, tā skaitā grūtniecēm. Mums ir nepieciešams uh, zināt informāciju, kas ir īpaši svarīga veselības aprūpē, īpaši saistībā ar negatīvā ietekmi. Paldies! Es aicinu izmantot arī šo laiku, lai uzdotu jautājumus mūsu ekspertēm un atgādinu padomāt vēlreiz par šīm divām minūtēm, šo taisnīgo sadalījumu, lai arī citas varētu tikt pie eh, vārda. Aiši Dogan tālāk ir nākamā. öncelikle böyle güncel ve özel çalışma gerektiren bir Jā, paldies. Vēlos e, pateikties organizatoriem par šīs ļoti svarīgās sanāksmes organizēšanu. Īpaši vēlos pateikties Eiropas parlaments sieviešu tiesību komitejai. Mēs jau šodien atzīmējam, varētu teikt, starptautisko sieviešu dienu ar šo pasākumu. Šodien Turcijā mēs jau kopš 2011. gada esam uzņēmuši ļoti lielu bēgļu skaitu, migrantu skaitu no Sīrijas. Tā ir valsts, kurā konflikts turpinās kopš 2011. gada. Un uh, Turcija ir viena no valstīm, kas uh, iztur vislielāko slogu ar bēgļiem uh, no šīs Sīrijas konflikta zonas Līdz ar to Turcija ir par, e, kļuvusi par lielāko valsti bēgļu uzņemšanas ziņā. Dati liecina, ka no 19,15 miljoniem bēgļu pasaulē 3 miljoni atrodas Turcijā. Tas, protams, rada milzīgu spiedienu uz Turciju finanšu ziņā. Vairāk kā 10 miljārdus dolāru Turcijas valdība ir tērējusi šī jautājuma risināšanai. Sabiedrības eh, ne, neaizsargātākā daļa, eh, vecākajiem cilvēki, sievietes, bērni arī ir bēgļu plūsmā Turcijā. Jā, ir problēmas arī saistībā ar dzimumu. Un sievietēm ir nepieciešams izturēt šo īpaši smago slogu. Diemžēl sievietes, pret, sievietes tiek izmantotas kā līdzeklis karā. Viņām ir grūtāk pielāgoties kara darbībai nekā vīriešiem. Uh, kā turciet, es varu sacīt, ka viena no mūsu sekmīgākajām politikām ir tā, ka jūs visi varat redzēt, eh, cik efektīvi darbojas mūsu veselības aprūpe. Mūsu šīs dienas temats veselības aprūpe ir ļoti svarīga. Es ceru, ka šī ir laba eh, iespēja padalīties ar informāciju saistībā ar veselības aprūpu mūsu valstī. Mēs prasam vienlīdzīgu veselības aprūpas eh, pakalpojumu nodrošināšanu visiem eh, migrantiem un patvērumu meklētājiem un bēgļiem Turcijā. Tie ir mūsu brāļi un māsas. Ļaujiet man apliecināt jums, ka mēs nodrošinām šiem bēgļiem tādus pašus pakalpojumus kā savus valsts iedzīvotājiem. Paldies par šīm ziņām no Turcijas. Nākamā runātāja. Marija Palinienī. Es ceru, ka es pareizi izrunāju šo uzvārdu. Jā, paldies. Vēlos pateikties organizatoriem par to, ka uzaicinājāt mūs. Sievietes un meitenes bēglis un patvēru meklētājs Eiropas Savienībā cer, ka šeit cilvēktiesības un e, reproduktīvās tiesības tiks ievērotas. Tomēr ir e, valstis, kurās šīs tiesības tiek pārkāptas vai ierobežotas. Lietuvā vēl nav likums par mākslīgo apaugļošanu un reproduktīvajām tiesībām vai seksuālo izglītību skolā. Līdz ar to es ierosinu Eiropas Savienības e, kopējā veselības aprūpas politika būtu īpaši e, jāakcentē Eiropas līmenī, neskatoties uz antimigrācijas tendencēm e, dažās Eiropas Savienības e, dalību valstīs. Paldies! Nākamai Dorina Masei. Labrīt, paldies, ka uzaicinājāt mani uz šo svarīgo konferenci. Man ir divas lietas sakāms un viens jautājums. Mēs visi apzināmies, ka sievietes ir centrālais punkts daudzās ģimenēs, un tas, kā pret viņām izturās, ietekmēs viņu bērnus. Mēs dzirdējām par sievietēm, bēglēm eh, un patvērumu meklētājiem, kas tiek pakļauts vardarbībai un seksuālai vardarbībai. Uh, viņu bērni būs pieredzējuši dažkārt šādu attieksmi, un tā jau vien būs trauma viņiem. Kāds sacīja, ka ir ļoti maz um, stāstu, kurus pastāst paši bēgļi, un žēl, ka tā. Viņiem ir bēgļiem, respektīvi, nepieciešams uh, cits starpā arī psiholoģiskais atbalsts, bet arī valodu mācīšana. Mēs zinām, ka apvienotajā karalistē uh, bēglis e, saskaras ar augstu bezdarbu, un bērni tādējādi pārņem arī šo negatīvo pieredzi. Eiropas Savienības, e, Savienības apvienotās karalistes Lordu palātas e, komitejā, kur es esmu, kas izskat šos jautājumus, daudz skat arī nepilngadīgo situāciju, tas ir līdz 17 gadu vecumam. Daži varbūt ir jaunāki, citi vecāki. Mēs vēlamies eh, panākt, ka šo nepilngadīgo personu viedoklis tiek uh, ņemts vērā. Ja kādam ir kādi labi ierosinājumi, mēs labprāt tos uzklausītu. Paldies! Manuprāt, jūs pieminējāt ļoti svarīgu jomu. Tālāk. Alīna Dilaila no Albānijas ir nākamā. profesionalen, dhe të diskutuar. Uh, kjo që po ndodh është një sfidë për gjithë Europën. Vetëm Tas, kas notiek šobrīd, ir izaicinājums visai Eiropai. Jā, es atvainojos, es sākšu vēlreiz. Paldies, ka devāt man iespēju izteikties. Es sacīju, ka tas, kas notiek šobrīd Eiropā, ir izaicinājums visai Eiropai. Uh, Albānijai šobrīd ir 60 tūkstoši bēgļu, 20% no tām ir sievietes. 2015. gadā varētu teikt, ka šis gads e, ir bijis bēgļu gads Albānijā, un Albānijas valdība noliedz šo problēmu. Viņi saka, ka tā ir problēma saistībā ar uh, situāciju uz Albānijas un Grieķijas robežas Albānija cieš no eh, Sīrijas konflikta. Pašā Albānijā arī ir problēmas, jo eh, sievietes cieš arī pašā Albānijā. Vai jums liekas, ka šādas problēmas saistīts ar um, nodarbinātības trūkumu, iespēju trūkumu un sliktu pārvaldību. Sievietes e, ļoti cieš no šīs situācijas un meklē patvērumu citās valstīs. Veselības e, aprūpes pakalpojumi ir ļoti svarīgi, jo sievietes bēgles iziet cauri šiem grūtajiem ceļam, lai nokļūtu uh, Eiropā, un šis ceļš ir ļoti smags, ciešanām pilns. Ir nepieciešams eh, darīt visu iespējamo, lai veselības aprūpas pakalpojumi tiktu sniegt saulēcīgi runājot par dzimumu perspektīvu, ir nepieciešams lielāks atbalsts no Eiropas komisijas, lai varētu nodrošināt e, īstu aizsardzību tām sievietēm, kas ir visvairāk cietušas no e, tā, ka ir bijušajā bēgļu plūsmā. Es vēlos uzsvērt to, ka ir nepieciešams mazināt birokrātisko slogu, lai e, sievietes nonāk tajās valstīs, kur, uz kurām ir devušās. Paldies Eiropas Savienībai par sniegto atbalstu Albānijas patvērumu meklētājiem un bēgļiem. Es zinu, ka tas ir izaicinājums mūsu valstī, mums ir nepieciešams e, mainīt situāciju valstī, lai Albānijas iedzīvotāji paliktu savā valstā valstī. Paldies! Hordana Sobolkundze no Horvātijas tālāk. Predsjedavajuća, poštovane kolegice i kolege, dakle dolazimo iz Hrvatske koja je jedna od zemalja na takozvanoj balkanskoj ruti e, u ovom ogromnom e, izbjegličkom. Jā, paldies. Es vēlos runāt par bēgļiem, kas iet ar Balkānu maršrutu. Ļoti daudz cilvēki, kad ir eh, izmantojuši šo ceļu kopš 15. gada septembra līdz gada beigām eh, vairāk kā 50 tūkstoši migranti ir izgājuši cauri mūsu valstī. No tiem aptuveni 20% no pieaugušajiem bija sievietes, savukārt ar nepilngadīgajām personām meitenes veidoja 40%. Manuprāt, Horvātija var kalpot kā piemērs tam, kā var pārvaldīt šādu lielu bēgļu plūsmu. Kaut arī neviens no šiem cilvēkiem nevēlējās palikt mūsu valstī. Tikai 24 personas, 22 vīrieši un 2 sievietes pieprasīja patvērumu mūsu valstī. Šiem cilvēkiem, protams, ir jānodrošina arī veselības aprūpe. Viena lieta jau šeit tika sacīta, mēs saskārāmies ar eh, milzīgu problēmu. Daļēji arī mums aprūpe tika atteikta, jo tas nozīmētu nodalīšanu no grupas vai no ģimenes, bet daļēji eh, tika atteikta arī šī veselības aprūpe ka tādējādi cilvēki zaudētu laiku, laiks, kas viņiem ir svarīgs, lai nokļūtu pēc iespējas ātrāk savā galamērķī. Un tādēļ cilvēki atteicās no veselības aprūpas. Ja šie cilvēki ir nonākuši šajā um, savā galamērķī, joprojām paliek sekas, cits starpā arī psiholoģisks uh, traumas un tāpēc mums ir nepieciešams nākotnē pievērsties arī tam. Paldies! Liels aicinājums un atgādinājums tiek tiešām tad sākas um, lielākas darbs. Cecīlija Kiengi tālāk. Eh, grazie, e, uh, grazie soprattutto e complimenti per. Paldies. Es vēlējos pateikties visiem. Uh, kas ir organizējuši tik lielisku pasākumu, kurš ir tik plaši apmeklēts. Šobrīd es strādāju pie ziņojuma par visaptverošu pieju patvērumam un migrācijai, kas tiks prezentēts plenārsēdē, un es īpaši akcentēju sieviešu uh, jautājums un veselības aprūpe. Es pēc profesijas esmu ārste oftalmoloģe. Esmu arī veikusi šādu darbu, sniedzot palīdzību sievietēm, bet tagad mums ir jāizvērtē situācija veselības aprūpes ziņā uh, bēgļu maršrutos it īpaši sievietēm. Sievietes ir saskārušās ar uzbrukumiem, pat ir bijušas izvarotas. Mēs nedrīkstam aizmirst, ka sieviešu ķermeņi tiek izmantot dažādos veidos. Šīs sievietes dodas prom no savām valstīm un tad viņas izmanto gandrīz vai barter apmaiņai. Šiem cilvēkiem ir nepieciešama pirmā palīdzība Es saprotu, ka nevar runāt pārāk gari, bet ir jārūpējas par šo sieviešu veselību, bet arī par ne tikai fizisko, bet psihisko veselību. Un arī eh, daudzām no šīm sievietēm, kuras pārdzīvojuši vardarbību, ir pēc tam piedzimuši bērni, Un šīs ir daudzos gadījumos bijušas nevēlamas grūtniecības. Tas mums jāpatur prātā, mums jādomā ne tikai par sievietēm, bet arī par viņām piedzimušajiem bērniem. Paldies! Es aicinu, ja nepārsniegt uzstāšanās laiku, mūsu rīcībā vairs tikai 5 minūtes, pēc tam kolēģi sāks atgriezties zālē, tādēļ katrai runātājai viena minūte. Ulrika. Jā, ich bedanke mich auch. Es arī pateicos par šo konferenci, par šo būtisko ziņojumu. Vēlos runāt par trim punktiem. Pirmkārt, man jautājums ir par to, kā risināts tiks jautājums par bēgļu izmitināšanu. ANO eh, bēgļu komisariāta eh, programma būtu laba iespēja sievietēm ātrāk eh, pārcelties uz citām dzīves vietām un to darīt drošā veidā. Otrkārt, svarīgs jautājums ir par ģimeņu apvienošanos, jo tieši šādā veidā sievietēm un bērniem ir iespēja ātrāk nokļūt Eiropā un drošībā. Mēs zinām, ka Vācijā vispirms ierodas uh, daudzi vīrieši un uh, Federālā republikā ir izvērsies plaša diskusija par ģimeņu apvienošanās jautājumu. Un uh, vēl viens būtisks jautājums ir bēgšanas cēloņi. Šis karš Sīrijā ir nopietna problēma un sievietes vienmēr ir iestājušās par miera saglabāšanu. Un es domāju, ka uh, tas uh, būtu jādara šodien vēl vairāk, jo Eiropas uh, Savienībai būtu jāiestājās par mieru, jācīnās par mieru, jo pretējā gadījumā mēs saskaramies ar šādām nepieņemamām situācijām, ka cilvēkiem ir jādodas bēgļu gaitās. Paldies! Nākamā uzstājas Mafronikolas kundze.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 Λοιπόν, η πρώτη ανάγκη αυτό nozīmē doties bēgļu gaitās, ko jūt cilvēki, kad viņiem jāpamet uh, savas mājas, uh, jāmeklē patvērums. Uh, šie cilvēki pamet savas mājas, lai dzīv, varētu dzīvot drošībā vienmēr sievietes un bērni cieši visvairāk, viņi zaudē savu identitāti, savu cilvēcisko cieņu, uh, un uh, tieši bērniem sievietēm jāstāv rindās pēc sēgām, pēc maizes gabala, lai varētu vispār izdzīvot, un šī situācija ir ļoti dramatiska un šausminoša. Un šie cilvēki cieša. Tās ir milzīgas eh, psihiskas ciešanas, eh, sievietes saskars arī ar seksuālo vardarbību. Mums ir jādomā ne tikai par fizisko, bet arī par garīgo veselību. Šiem cilvēkiem ir bijis jāmūk no savām mājām, un to viņi nekad neaizmirsīs. Mēs Kiprā arī ļoti labi zinām, ko tas nozīmē. Uh, Un ir arī sievietes, kuras ir izvarotas un viņām ir iestājusies grūtniecība. Un kādi ir uh, iespējamie risinājumi, kā var sniegt palīdzību? Varbūt vai šīm sievietēm ir pieejama aborta iespēja vai ne? Vai arī šīs sievietes vēlas iznēsāt grūtniecību un laist pasaulē bērnu? Mēs zinām, kādas var tam būt sekas, kāda ir situācija un savu laiku Kiprā ir pieņemti īpaši likumi par šāda veida situācijām un par abortu iespējām. Paldies, saka priekšsēdētāji, par šādu skaidru viedokli no Kipras puses. Un tagad uzstāsies Klaudete Butičiči. It's Butičiči, but it's okay. Um, good morning, everyone. Um, I come from Malta. Labrīt, es uh, Esmu no Maltas, un kā jūs zināt, mana valsts uh, sen bija izcelsmes valsts imigrantiem, pēc tam tā kļuva par uh, tranzītu valsti, un tagad, uh, negribot, mēs esam kļuvuši par mērķa valsti. Daudzi uh, bēgļi, kas ierodas mūsu valstī, nevēlas pie mums palikt, viņi vēlas doties kaut kur citur bet tas, ko mēs pieredzām šodien Eiropā, manā valstī ir šis process turpinājies jau pārāk ilgi, un mēs būtu varējuši daudz ko mācīties no uh, manas valsts pieredzes, no Grieķijas pieredzes, kur joprojām ierodas liels skaits bēgļu. Man ir konkrēti jautājumi, ko mēs darām uh, attiecībā uz šo eh, bēgļu izcelsmes valstīm. Mēs nedarām pietiekami daudz. Mēs tikai risinām problēmas, ka tās jau ir radušās, bet mums būtu vairāk jādomā par izcelsmes valstīm. Sīrijā situācija ir ļoti sarežģīta, bet ir citas valstis, kur mēs varētu darīt daudz ko vairāk. Nākamais punkts. 2014. gada jūnijā piedalījos konferencē Londonā par seksuālo vardarbību konfliktzonas Eh, tika parakstīti dokumenti, tā izskaitā starptautisks protokols par sieviešu aizsardzību konfliktos pret seksuālu vardarbību, un kā Kiengas kundze norādīja, tas ir ļoti eh, nopietns jautājums. Ja mēs redzam eh, grūtnieces, kas atrodas šais laivās, mums ir jāuzdod jautājums, vai šīs sievietes vēlējās šo grūtniecību, kā tas notika, un uh, jādomā par tiem cilvēkiem, kuri ierodas uz mūsu kontinentu. Atbildes ir nepieciešams. Paldies! Pēdējā uzstājas Čekreci kundze no Albanijas. Ist die Dame nicht mehr im... Vai šī kundze vairs neatrodas zālē? Es, tāpat kā mana kolēģe no Albānijas, gribu jums pastāstīt par Albānijas Albānijas sieviešu bēgļu situāciju, jo liels īpatsvars bēgļu, kas dodas prom no Albānijas, ir sievietes un bērni, un uh, viņas saskaras ar traumu. Pirmkārt, uh, nepietiekami veselības aprūpas pakalpojumi. Eiropas Savienībā jālikvidē barjeras, lai šīs sievietes uh, dotos uz uh, medicīnas centriem meklētu palīdzību, jo daudzas Albānijas sievietes dodas prom no valsts uh, grūtniecības stāvoklī, un viņām nepieciešama medicīniskā palīdzība Eiropas Savienībā. Tādēļ Eiropas Savienībā jāsniedz viņām lielāks atbalsts. Eh, agrāk Albānijas vīrieši pameta valstī, eh, dodoties bēgļu gaitās, atstāja savas ģimenes Albānijā un ir jārada eh, iespējas ģimenes apvienošanās īstenošanai. Mēs lūdzam Eiropas Savienības atbalstu, likvidēt birokrātiskos šķēršļus un uzlabot procedūras, lai ģimenes varētu apvienoties. Paldies, saka priekšsēdētājam. Mm, pateicos visiem, kas uzstājās šajās uh, debatēs. Man, diemžēl, bija tas nepateicīgais uzdevums ierobežot uzstāšanās laiku, Es atvainojos par to, bet nu, tā bija vienīgā iespēja, kā nodrošināt iespēju uzstāties pēc iespējas daudziem uh, cilvēkiem debatēs. 11. mums uh, notiks kopīga sēde. Un uh, starplaikā jums ir iespēja šeit uh, ārpus šīs zāles iedzert kafiju, bet aicinu visus 11. atgriezties zālē un tad nu, mēs uzstāsimies Eh, un ja jūs interesē ekspertu viedoklis, jūs varat arī tikties eh, tieši ar ekspertiem šeit eh, prezidijā, un es domāju, ka šī kopīgā plenārsēde mums būs arī ļoti interesanta un rosinoša. Paldies!